Mes chers collègues, j'ouvre notre séance de commission des budgets. C'est la séance de. Sāksim darbu. Šī ir mūsu pirmā sanāksme pēc vasaras atvainājumiem. Es eh, ļoti priecājos jūs visus šeit redzēt. Izskatās, ka jūs eh, pēc sejas izskatās, ka jūs visi esat atpūtušies. Un es domāju, ka šis atvaļinājums bija mm, ļoti veiksmīgs, jums ir ļāvis labi atpūsties, atgūt spēkus un gatavoties ļoti stimulējošajai budžeta komitejas sanāksmē. Šajās uh, brīvdienās es uh, sapņoju, ka mums uh, eh, izdodas atrast līdzekli, kā sabalansēt ieņēmumus un izdevumus kā likvidēt eh, visas eh, nesamaksātās saistības, kā eh, izpildīt visas mūsu saistības, lai parādītu Eiropu kā darbspējīgu struktūru, kura spēj sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem, atrast konsensu par to, kā organizēt realitāti utopiskā un uh, tomēr paveicamā veidā. Un es eh, gribētu pārliecināties, ka jūs esat saņēmuši nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu apstiprināt mūsu sanāksmes darba kārtību. Un tā ilgs eh, līdz uh, vispirms līdz uh, 15. pēcpusdienām valodu režīms ir publicēts mūsu komisijas uh, ziņu apkopojumā, newsletter, un es gribētu pārliecināties, ka uh, iepriekšējo sanāksmu protokoli, kas ir notikus, notikuši 7., 14. un 23. jūlijā, uzticami atspoguļo to, ko mēs esam runājuši un kādas lēmumus esam pieņēmuši. Es gribēju piebilst, ka pirms kāda brīža tika koordinātāra sanāksmē pieņemts lēmums, un tāpēc uh, man ir jums jālūdz eh, piedošana par to, ka mēs eh, ar nokavēšanos uzsākam komitejas sanāksmi koordinātoru sanāksmes eh, darba kārtība bija ļoti blīva. Mēs tik tikko pārtraucām darbu, lai atsāktu to pēcpusdienā, jo tagad mums ir jāstrādā komitejām. Ņemot vērā to, ka tiks organizēta budžeta komisāra un uh, finanšu plānošanas komisāra uh, plāno, uh, Fin finanšu plānošanas komisāra uzklausīšanu mums uh, ir jāsagatavo trīs rakstiski jautājumi, kas tiks nosūtīti šim kandidātam. Tie ir trīs jautājumi, kuros mēs uh, uh paužam uz dažādu grupu vēlmes. Un šie jautājumi ir pašlaik uh, nosūtīti. Uh, Tie ir pieejami jums, un, protams, ka pirmais no jautājumiem skār ļoti satraucošo maksājumu problēmu Eiropas Savienības budžetā. Otrs jautājums ir eh, tāds, ka mēs komisāra kandidātam jautājumu, kā viņš interpretē iespēju pārskatīt eh, saistību apjomu daudzgadu finanšu plānām. jo pirms vēlēšanām tika apstiprināts daudzgadu finanšu plāns, un mēs uh, uzskatām, ka tā pārskatīšana ir ļoti nepieciešama, un tāpēc mēs jautāsim komentāram, kā tieši viņš uh, ir to iedomājies darīt. Un visbeidzot, trešais jautājums, uh, proti par pašu resursu iegūšanas reformu. Tas ir jautājums, kas eh, ir ļoti aktuāls, jo mēs redzējām, ka mm, mūsu pašu resursi, kas līdz šim sastāv no muitas ieņēmumiem, no mm, nolīgumiem par eh, brīvu preču apmaiņu ar eh, trešajām valstīm un Eiropas Savienību. Un tad, tad tika pieņemts lēmums par šiem trim jautājumiem, un par šiem trim jautājumiem tika panāks arī konsensus koordinātoru grupām. Bet uh, pievērsīsimies 2015. gada budžetam un mūsu sanāksmi varētu strukturēt divās daļās. Pirmkārt, uh, sad, trešās sadaļas apspriešana un pēc tam Skatīsim citas sadaļas. Tātad trešā iedaļa un vispirms uh, gribētu jums uh, lūgt uzklausīt uh, Gar, Garjeza Balas kundzi, pirms uh, došu vārdu citiem deputātiem. Viņa mums pastāstīs, uh, ko par uh, trešo, sadaļu, trešo iedaļu domā padome kāda ir padomas nostāja. Viņa pastāstīs arī par sagatavošanās otro kārtu, par proje pilotu projektiem un par darbībām, kas ir jāveic. Bet tagad došu vārdu ģenerālreferentē. Gribētu dzirdēt, eh, ko jūs par to domājat. Jā, liels paldies priekšsēdētājiem. Mēs tikko esam atgriezušies no mēnesi ilgām brīvdienām. Visi ir apņēmības pilni sākt darbu ar vissvarīgāko budžeta daļu. Un būtībā tas nozīmē, ka mums ir jālasa padomas priekšlikums un jāsagatavo politisko grupu nostāju. Tā ir jāapspriež komitejās lai pēc tam mēs varētu uzsākt pašas sārunas ar padomu. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski jūs iepazīstināt ar šo darba dokumentu, lai visi šīs komitejas locekļi varētu iegūt īsu pārskatu rakstveidā par to, kā padome traktē komisijas priekšlikumu Es eh, sadalīju šo darba dokumentu divās galvenajās daļās. Viena no tām ir eh, objektīva. Tur ir sniegti kvantitatīvi vērtējumi par to, kas ir noticis padomē, un otra daļa ir vairāk politiska un personīga. Tur ir mani kā referentes komentāri, kurus es gribētu paust šajā komitejā. Pavisam īsi izteikšos, jo visa informācija jums ir pieejama rakstveidā. Šis dokuments, un es vēlreiz atkārtoju, ir pozīcija, kas ir izstrādāta parlamenta politiskajās grupās un kur mēs aizstāvējām jūlijā notikušajā politiskajā trialogā. Šeit uh, divi galvenie vēstījumi ir sakojoši. Pirmkārt, ir saistības, ir nepieciešamas investīcijas nozarēs, kuras uh, parlamentam, komisijai un padomē šķiet uh, strateģiski svarīgas, un tas ir jādara, lai izietu no krīzes. Mēs, eh, protams, apzināmies arī, kādas rezerves ir iespējams budžeta projektā, lai finansētu šīs strateģiskās programmas no budžeta. Tik tā par saistībām, tālāk par maksājumiem. Mums ir jānomaksā parādi, kur ir uzkrājušies vairāku gadu laikā. Un ir nepieciešams budžetā iestrādāt adekvātus maksājumus 2015. gadam Tie ir tie galvenie vēstījumi, par kuriem parlamentā mēs esam panākuši vienošanos un kas ir darīti, zinām, padomē. Padome. Un tas, protams, būs atkarīgs eh, no tā, vai jūs eh, raugāties uz viņu vārdiem vai uz viņu sniegtajiem skaitļiem, tad jūs redzēsiet, ka tur ir pretrunas. Padomi saka, ka mums ir nepieciešama ātrāka izaugsme, lielākas investīcijas, nodarbinātības veicināšana, bet ja jūs paraugāties uz skaitļiem, un uh, tieši tur mums vajadzētu redzēt ap, investīciju apjomu pieaugumu, mēs redzam, ka tur ir tikai samazinājumi, un te mēs runājam par 522 miljoniem eiro kas, par kuriem samazinātas uh, saistības, tas nozīmē, ka uh, investīciju ir vēl mazāk, un tas nozīmē, ka 2100 miljonu paliek neizmantoti. No otras puses, tas nozīmē, ka neapmaksāto rēķinu apjoms tikai pieaug. Mēs redzam zināmu virzību uz priekšu, kad mēs lasām paziņojums par maksājumiem pēc padomes tikšanās 13 valstis teica, ka kompromisa garā tās varētu atbalstīt padomes priekšlikumu, tomēr uzskata, ka sarkanā līnija ir maksājumu apjoms, un viņi saka, ka nav pietiekami daudz līdzekļu nākotnē paredzētajiem maksājumiem. Vēl viena grupa valstu, tās ir deviņas valstis, kuras saka, ka, lai kas arī notiktu, nekāda papildu nauda nav pieejama. Un mums ir jāietilpinās izdevumu griestos. Un tad, tad viņi vispār neņem vērā, kādas ir maksājumu nepieciešamības. Viņi vēlas uh, pala, iekļauties griestos, kas ir noteikti mākslīgi, bet uh, rēķini joprojām pienāk un tie uh, paliek neapmaksāti dokumentā, eh, kur ir sniegts vispārējais novērtējums, mēs redzam, ka padome te ir noteikusi dažādas eh, kategorijas. Nekomentēšu detaļas, jo visi šie dati jums ir pieejami. Tomēr gribēju norādīt, ka eh, pirmajā A izdevuma kategorijā ir paredzēts samazinājums. Tā mums ir svarīgākā kategorija Ir nepieciešams eh, veicināt investīcijas eh, dažādās programmās, bet vairumā no tām padomu piedāvā samazinājumu tieši šajā kategorijā. Nu, tā tad būtībā viņi nostājas pret parlamenta priekšlikumiem un pret to vienošanos, kuru parlaments un padomi panāca runājot par daudzgadu finanšu plānu. Mēs apzināmies, ka ir nepieciešams palielināt investīcijas 2014. un 2015. gadā, bet ko dara padomu, viņi samazina šīm programmām finansējumu. Būtībā tas ir pretrunā ar to vienošanos, kuru mēs nonācām diskutējot par daudzgadu finanšu plānu, ņemot vērā tās daudzās piekāpšanās, kurām parlaments varēja piekrist, un daudzi deputāti piekrita atbalstīt daudzgadu finanšu plānu, tad, ja pēc 2014. un 2015. gada tiek paredzēts lielāks finansējums investīcijām, bet uh, pašlaik izrādās, ka padomu nemaz nav gatava ievērot šo vienošanos. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi neapmierinoši, ne tikai runājot par uh, skaitļiem, bet arī par to, ka daudzas no programmām, kas ietilps trešajā kategorijā, turpmāk saņems mazāku finansējumu. Tās ir programmas, piemēram, vienlīdzīgas tiesības e, es pilsoņiem, patērētāja tiesība aizsardzība, veselība, tiesības uz veselības aizsardzību. Varbūt šie samazinājumi nav lieli, bet programmas ir ārkārtīgi būtiskas jūtīgas, un es domāju, ka mums ir jāpievērš īpaša uzmanība šim faktam un nevajadzētu piekrist samazinājumiem, jo galu galā tie neradīs nekādu būtisku ietaupījumu, bet eh, galu galā var apdraudēt dažas no šīm programmām, kuras eh, parlamentam šķiet ļoti svarīgas, un runājot par ceturto kategoriju, tur paredzētie samazinājumi ir nevis vienkārši ne, ne, nepieņemami, bet arī nesaprotami. Es nezinu, vai padome vispār apzinās, kādu jaunu realitāti ir radījusi krīze, kuru piedzīvojam. Ir nepieciešams finansējums šajās kategorijās, ir nepieciešams uh, ES atbalsts, jo bez tā krīze nebūs iespējams atrisināt. Attīstība, humanitārā palīdzība, miers un stabilitāte Es domāju, ka ir ārkārtīgi nesaprotami, ja mēs samazinām finansējumu šajās jomās. Un, protams, es neieslīgšu detaļās runājot par šiem samazinājumiem, jo skaitļi jums ir pieejami, bet jūs redzat, ka samazinājums ir paredzēts aģentūrām, un, manuprāt, komisijas un padomis ieņemtā nostāja par aģentūrām ir eh, tāda, ka mums ar to būs jāstrādā detalizētāk. Parlaments jau ir paudis savu nostāju, mēs teicām, ka varam piekrist um, sākotnējiem 5% samazinājumam, par kuru ir vienojusies, eh, kuram ir piekritīs arī komisija, bet mēs nepiekritīsim papildus 5% samazinājumam, kā to tagad piedāvā komisija. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāpaliek pie savas nostājas. Tālāk, runājot par pilotu projektu novērtējumu, Un te es eh, īsu brīdi gribēju pakavēties pie maksājumiem. Darba dokumentā, kas ir sagatavots, lai deputātiem sniegtu plašāku informāciju, mēs esam skatījuši šo jautājumu kategoriju pa kategorijai un pētījuši jomas, kur mēs redzēsim vislielākos samazinājumus. Negribētos, lai uzsāktos kaismīga diskusija par to, vai viena joma ir skārta vairāk nekā otra. Domāju, ka mm, vairāk par to iekšē ir jādiskutē padomē, bet kā parlamentam mums būtu jāpievērš lielāka uzmanība globālajiem maksājumu līmenim un globālajiem maksājumu samazinājumam. Ir jānodrošina to, ka dalība valstis var vienoties un, lai to varētu izdarīt, tās ļoti bieži sagroza skaitļus, samazina varbūt 1A eh, kategoriju, kas skar kohēzijas valstis, un varbūt tā nav diskusija, kas ir nepieciešama parlamentā. Mums ir nepieciešams nodrošināt, ka galīgie globālie skaitļi ir pietiekami un ka mums ir pietiekami daudz naudas, lai nomaksātu rēķins. Protams, Tas viss ir saistīts arī ar uh, maksājumu skaitļiem 2015. gadam, kas novedīs pie budžeta grozīšanas. Un padomē mēs teicām, ka mēs nevaram runāt par 2015. gada budžetu, kamēr nav atrisināta nesamaksāto rēķinu problēma no 2014. gada. Mēs nezinām, cik uh, daudz mēs paliksim parādā, uh, Un uh, tieši tāpēc nevaram spriest par to, cik daudz līdzekļu būs nepieciešams 2015. gadā. Tas ir pašsaprotami, mēs to uzsvērām un es domāju, ka mums ir jāturpina turēties pie šīs nostājas. Padomē ir jāatrod risinājums par to, vai piekrist uh, budžeta grozījumiem 2, 3 un 4 kā vienotai pakotnē. Un ja tas tiks izdarīts un ja mēs atradīsim risinājumu neapmaksāto rēķinu problēma, ar kuru šobrīd saskaramies, tad mēs varam runāt par 2015. gadu. Es domāju, ka starp uh, institūciju sanāksmē, kas uh, septembrī ir plānota piedaloties komisijai, padomēm, parlamentam, mums izdosies uh, iegūt precīzāku pārskatu par to, kāda ir šī brīža situācija ar nesamaksātajiem rēķiniem. Un mums ir jāsaprot, kāda šī situācija ir tad es domāju, ka mēs varēsim uzsākt uh, maksājuma plāna izstrādi nākamajiem gadiem visām programmām, lai būtu iespējams nomaksāt neapmaksātos rēķinus. Un nu, tālāk par sagatavošanos darbu un uh, pilotu projektiem. 29. augustā mēs saņēmām no komisijas uh, otro novērtējumu par 82 uh, priekšlikumiem. Uh, jo komisija uzskata, ka vairākus no šiem priekšlikumiem ir iespējams apvienot. Komisija uzskata, ka 9 ir dzīvotspējīgi, 20 būtu iespējams īstenot daļēji, 38 eh, priekšlikumi jau ir iekļauti citās esošās programmās vai programmās, kas tiek gatavotas, un 10 no šīm programmām neizpilda nepieciešamos priekšnosacījumus, eh, lai varētu tikt uzsākti uh, pilotprojekti vai sagatavošanas darbības, pat vēl ir, pirms ir veikts novērtējums. Nu, tas ir viens no tiem kritērijiem, uz kuriem es uzstāšu, kā viens no sarunu partneriem. Sadarbība ar komisiju ir nepieciešama, jo mums ir jāsaprot, cik uh, vienkārši vai grūti būs īstenot šos pilotprojektus vai sagatavojošās darbības, bet to var traktēt kā vadlīnijas, ja grupas uzskatīs, ka ir nepieciešams uzsākt sagatavošanas darbības, kaut arī komisija vēl nebūs eh, piešķīrusi tiem zaļo gaismu, tad šie projekti varētu tikt eh, uzsākti kā eh, kopīgs priekšlikums. 69 plus 81 priekšlikums ir kopā, un mums ir jāiekļaujas eh, tajās robežās, kuras mēs katrai kategorijai esam atvēlējuši, bet eh, pilotu projektiem var tikt atvēlēti tikai 40 miljoni eiro un sagatavošanas darbībām 50 miljoni, un kopā nav iespējams pārsniegt 100 eh, miljonus eiro. Tad, tad ir dažādi griesti, kas ir noteikti globālajai pilotprojektu un sagatavošanās darbību pakotnē. El Montante. Ir 208 miljoni eiro, kas ir atvēlēti visiem priekšlikumiem kopā, tāpēc ir skaidrs, ka būs nepieciešams jauns priekšlikums, būs jānosaka prioritātes, kādas ir politiskajām grupām un komitejām, un, protams, ir jāievēro arī noteiktie griezti. Es domāju, šo priekšlikumu lai ņemtu vērā dažādu grupu un komiteju vēlmes. Lielas paldies par šo prezentāciju. Tā bija ļoti skaidra, izsmeļoša. Un mēs sapratām, ka sarunas būs grūtas. Labi, tā kā mēs esam gūši pārskatu par situāciju, varētu uzsākt diskusijas. Kurš lūdzāk pirmais? Fernandesa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sacīt labrīt visiem maniem kolēģiem. Esmu pārliecināts par to, ka mēs esam spēka pilni um, uzņemties šo te sarežģīto uzdevumu. Vēlos iesumā pateikties vispārējai referentei un apsveikt viņu ar viņas lieliski līdz šim paveikto darbu. Problēma nav konsensus parlamenta pusē, bet gan uh, konsensus ar padomu. Mēs runājam par 2015. gada budžetu, tagad mēs esam 2014. gada ietveros vēl, un 2014. gada budžets patiesībā, 2015. Uh, gada uh, Uh, budžets ir spiest skatīties atpakaļ uz šo te ietvaru no 2014. līdz 2020. gadam. Tas nozīmē to, ka mums atkal ir jāskatās uz eh, Eiropu 2020 stratēģiju. Eh, tā ir padome, neaizmirsīsim piekriti, un tagad šiet tā, šo faktu ignorē. Nav runa par to, kāda mērķi ir jānosaka, bet mums ir jāsniedz sev līdzekļi, lai mēs sasniegtu tos mērķus, ko esam noteikuši. Eiropas Savienības iedzīvotāji citādi sapratīs, ka te ir uzticamības problēma. Padome uzņemas kaut kādu solījumus un pēc tam uh, Eh, tos nepild. Kad mēs runājam par maksājumiem, tad mēs runājam par tiem izdevumiem, kas jau ir veikti. Te mēs, piemēram, runājam par Erasmus studentiem, par jaunajām universitātēm, par eh, pētniecību, par maziem vidiem uzņēmumiem. Mēs runājam par ieguldījumiem ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai. Vienkārši ir nepieņemams, ka mēs nepiedāvātu maksājumus šīm saistībām. Eiropas Savienības iestādes un pat eh, zināmas dalībvalstis aicina stingri ievērot noteikumus valsts finansējas, taču padome patiesībā pati ne, neapliecina šādu veidu stingrību runājot par Eiropas Savienības finansēm, un tas novad pie īsten deficīta. Ja maksājumi netiek sniegti apmierinošā līmenī, tad mēs saskaramies ar visām šīm problēmām. Samazinājumi no padomas puses ir nepieņemami, cik tā man tas saprotams, tad, kad šie samazinājumi ir tajās jomās, kas ir nozīmīgas darbvietu izveidē un izaugsmē. Mēs vienkārši nevaram saprast, kā var iznot samazinājumus pētniecībā, piemēram. Un es tiešām ceru, ka mēs varēsim mazliet iemācīt padomēji veselo saprātu. Dalībvalsts apzinās, ka tām šajās jomās nepieciešama papildu maksājumi. Ja mēs runājam par 2015. gada budžetu un padomes uh, pasludināto pieaugumu budžetā, svarīgi apzināties, ka 2015. gada budžets reāli skaitļos patiesībā ir samazinājums, ja salīdzinām ar īstenot 2014. gada budžetu. Ja paraugāmies uz 14. gada budžetu, un šo grozīto budžetu faktoru tajos atkal atainojas padomas nevēlēšanās ievērot savu apņemšanos, tad eh, grozītais budžets nemaz nebūtu iespēja vajadzīgs, tad, ja padoma pieturēties pie saviem solījumiem. Tad mēs redzam, ka padomas piedāvātais 2015. Eh, gada budžets, ja mēs salīdzinām visus skaitļus un salīdzinām eh, uz 2000, paskatāmies 2014. gadu budžetu un grozītiem budžetiem, tad patiesībā ir samazinājums salīdzinām ar 2014. gadu ja mēs domājam par pašēju situāciju, ceturtajā kategorijā un arī citās kategorijās, starptautiskais atbalsts, humanitārā palīdzība. Tad eh, jāņem vērā arī problēmas sācināšanos Ukrainā. Uh, un tas var atsaukties uz 2015. gada, 2015. gada budžeta otro kategoriju. Lauksaimniecība tā tad arī šis faktors jāņem vērā. No mūsu grupas viedokļa mēs atbalstīsim referenti, cik vien mums tas ir iespējams, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības saistības, kur tā uzņēmās m, mm, savu pilsoņu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 Es atvainojos, ir tehniska problēma, nav iespējams dzirdēt tulkojumu no vienas no kabīnēm. A, samozrejme, ten najväčší problém je problém uh, našich dlhov a platieb. Uč... Lielākā problēma ir ar mūsu parādiem. Mēs zinām, ka pēdējo piecu gadu laikā daudziem uzņēmumiem ir bijušas grūtības to iemeslu dēļ, ka ir kavējušies mūsu maksājumi, un uh, otrkārt tāpēc, ka bankās nav bijis iespējams saņemt kredītus. Pēdējā laikā parlamentā mēs esam pieņēmuši direktīvu, kurā ir teikts, ka uzņēmējiem ir jānomaksā savas saistības 30 dienu laikā Rēķini ir jānomaksā mēneša laikā, bet mēs paši šos noteikumus neievērojam un maksājumus neveicam pietiekami ātri. Un ir jāapzinās, ka arī 2015. gadā šajā ziņā nekas nemainīsies. Man ir zināma pieredze kā pilsētas mēram. Es zinu, ka mums reiz nācās vairākus mēnešus gaidīt atlīdzību, un tam bija diezgan postošas sekas. Es zinu, ka pašlaik tiek veikts pētījums par to, kādas uh, sekas rada novēloti maksājumi. Tālāk ir jāteic, ka komisija nonāk kritikas krustu gunīs, jo tā nav pietiekami daudz līdzekļu saistību izpildēji Un es pieļauju, ka arī pati komisija kļūs stingrāka savā darbā. Arī tās varētu radīt problēmas nākotnē. Un kāpēc es to visu saku? Tāpēc, ka uzskatu, ka tas būs vienīgais risinājums, ka vienīgais risinājums uh, būtu pēc iespējas ātrāk pabeigt strādāt pie pašu līdzekļu uh, Mm, iegūšanas programmas. Un, ja mums tas neizdosies, tad šī problēma paliks neatrisināta. Runājot par jautājumiem, kas tika formulēti komisāra kandidātam, es tiem piekrītu. Pauli. Paldies, tagad vārds Stīlērs kundzei. Thank you, uh, Mr. Chairman, and thank. Paldies priekšsēdētājiem, paldies referentei. iekšējā tirgus un patērata aizsardzība komiteja uzdeva man apmeklēt šo sanāksmi. Mēs tur arī spriedām par budžetu, un tā, tā ir saikne ar šiem pilotu projektiem. Pateicos komiteja par to, ka tā paskaidroja par šo procesu, kā konkrētie projekti, pilotu projekti, kas, kurus dalībvalsts piedāvā, tiks risināt. Iekšējā tirgus komiteja ir piedāvājis pilotu projektu MVU mm, apmācībai, digitālām tiesībām, un uh, veseli virkni politisku grupu šo projektu atbalsta un arī komiteja pati. Svarīgi mums uh, darboties caurskatāmā veidā Un es domāju, ka šīs komitejas skatījums uz šiem pilietu projektiem, uh, lai attīstītu tos, kas ir uh, tā vērti, ir augsti vērtējumi. Es gribētu zināt, kā lēmumi tiek pieņemti katrā konkrētajā komiteja un kā par tiem ienāk informācija. Un te nav runa par to, kur konkrētie pilotu projekti tiks atbalstīti vai nē. Pateicos par šo iespēju, un um, man komiteja tiešām būs interesēta uzzināt vairāk. Paldies! Merci, madame! Paldies! Tagad vārds Kolmena kungam. Jā, vielen dank, Herr Vorsitz. Jā, liels paldies, priekšstādātāji. Arī mēs, ECR politiskā grupa, pateicamies ģenerāla referentē par viņas ļoti precīzo izsmeļošo prezentāciju, un manuprāt jau vairākas reizes tika sacīts, ka mums patiešām strādājot ar 2015. gada budžeta projektu ir jāņem vērā divas perspektīvas. Pirmkārt, kategorijas, budžeta apjoms un no otras puses saturs. Ja mēs raugāmies uz budžeta apjomu, tad mums eh, ir jāsaprot, kāda ir šī brīža situācija. Aprēķini rāda, ka maksājumu budžeta apjoms pieaug par nedaudz vairāk kā 1%. Tomēr tas uh, ir spēkā tikai tad, ja mēs to salīdzinām ar 2014. gada budžetu, ieskaitot vēl uh, gaidāmos budžeta grozījumus. Ja es ņēmu sākotnējo budžetu un salīdzinu to ar 2015. gada budžeta projektu, tad es redzu, ka. Uh, apjoms pieaug par aptuveni 5%. Ko tas nozīmē? Mēs uzskatām, ka jaunajām budžeta projektām droši vien vairs nav paredzēts itin nekādas rezerves. Un tas nozīmē, ka mūsu priekšā ir budžeta projekts, kurš ir ļoti, ļoti precīzs un nepieļauj nekādu elastību. Un, eh, protams, ka ir jāņem vērā problēma, ar kuru mēs esam saskārušies jau ļoti daudz kārt, proti Eh, neizmantotajiem līdzekļiem, jeb rālu. Šie līdzekļi ir ne tikai pieauguši, bet ļoti ievērojami pieauguši. 2000. gadā visu rālu līdzekļu summa bija 66 miljardi, 2007. gadā jau 139 miljardi eiro un 2013. gada beigās 222 miljardi eiro. 2010. līdz 2013. gadā Uh, šie neizmantotie līdzekļi pieauga par 70 miljārdiem eiro, un mēs nevaram aizvērst acis šo faktu priekšā. Šī tendence ir jāatspūgļo arī budžetā. Un ko tas nozīmē? Matemātiski raugoties šeit ir tikai divi risinājumi. Vai nu mēs palielinām maksājumu budžetu, vai arī samazinām nākotnē iespējamās saistības Un uh, nevajadzētu aizvērt acis šīs vienkāršās patiesības priekšā, nekāds cits risinājums nav iespējams. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ņemot vērā šo aspektu, ir vēlreiz jāizvērtē uh, budžeta vispārējais apjoms un jāpieņem lēmums par atsevišķām uh, Eh, izdevumu kategorijām ECR viennozīmīgi uzskata, ka mēs vēlamies ne tikai slaidu Eiropu, bet tam jāatspūgļojas arī budžetā, un tas nozīmē, ka mēs esam pret maksājumu budžeta palielināšanu. Un tas nozīmē, ka konsekventi mums vajadzētu mazināt arī saistību budžetu, lai tuvākajos gados būtu iespējams budžetu sabalansēt. Mēs uzskatām, ka Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs varētu panākt budžeta disciplīnas ievērošanu. Protams, ir arī daži punkti, kur būtu jāraugās uz saturu. Daži punkti jau tika pieminēti, piemēram, centrālās aģentūras un aģentūras vispār. Vai tās ir nepieciešamas ikvienā gadījumā? Vajadzētu taču uzdot sev jautājumu, ja mums ir aģentūras, kuras uh, ir izmetinātas šeit Briselē, kāpēc tās vispār ir vajadzīgas, kādu pievienoto vērtību tās sniedz, vai nav iespējams panākt efektivitātes uzlabojums, ja viena vai otra aģentūra tiek pasludin, pasludināta par lieku un tās uzdevums pārņem komisija. Es domāju, ka ir jātaupa arī uz personālu un, protams, ne jau samazinot esošā personāla algas, bet gan samazinot personāla uh, vietu skaitu. Un, protams, ir nepieciešama arī lielāka caurskatāmība budžeta veidošanā, un man ir jāatzīst, ka es joprojām esmu diezgan pārsteigts, kā jaunievēlēts deputāts, es pašlaik mēģinu šo dažu mēnešu laikā, kopš esmu stājies amatā, iegūt pārskatu, kas man parādītu, Un kas tad ir noticis ar šiem 222 uh, miljardiem eiro neizmantoto līdzekļu, rau līdzekļu? Un kas ar tiem notiks tuvākajos gados? Es neredzu nekādu plānu tuvākajiem gadiem, un te ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, lai mēs varētu labāk veidīt, vadīt budžetu veidošanu. Un tāpēc mēs uh, uzskatām, ka šādi dokumenti ir jāsagatavo un jānodod mūsu rīcībā. Uh, Un visbeidzot, Un visbeidzot ir jāņem vērā arī subsidiaritātes princips, kas uh, ir ārkārtīgi svarīgs uh, visām, kas bija ārkārtīgi svarīgs visām partijām priekšvēlēšana kampaņā, un pie tā ir jāpieturas. Mēs uzskatām, ka no nacionālo um, valstu viedokļa, tad, ja tās uh, tiktu īstenots vienatnē. Ne visi projekti tiktu īstenot, tāpēc ir jāraugās, vai mēs esam izvēlējušies pareizo pieeju. Es domāju, ka pamatoti mēs esam nonākuši pie konsensa, ka ir jāpievērš lielāka uzmanība investīcijām, bet tad rodas jautājums, kas tad ir šīs investīcijas. Mēs uh, zinām, ka šāds abstrakts jēdziens ir, bet tas neko nepasaka, vai investīcijas vispār ir saprātīgas. Un arī Vācijā es varu minēt piemērus, Piemēram, eh, runājot par Berlīnas lidostu, man rodas jautājums, vai no tās vispārreiz pacelsies kāda lidmašīna. Un es domāju, ka ir jādomā par investīciju iedzienu kā tādu un jādomā par to, vai ar tām mēs panākam kādu pievienoto vērtību pilsoņiem. Paldies. Paldies, Torvalda kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos pakomentēt mūsu referenti jo e, vispārējā līnija, kur viņi mums piedāvāja, mūsu skatījumā ir tāda, ko funkcionāli vairākums šai parlamentē varētu atbalstīt. Padomi ir daudz vairāk uh, samazinājis maksājums nekā saistības. Mums mūsu atbildība jāapzinās, un es izmantošu dažas minūtes, lai izskatītu parasto politiku Mēs solām pensijas, mēs politiķi, kas, ko mēs nevarēsim ievērot, un eh, pēc tam mēs kā citu vainojam. Un es domāju, šai gadījumā mums ir jābūt piesardzīgākiem. Cita medaļas puse ir padomas attieksme. Padomi, protams, interesē um, nacionālajie projekti un viņi kļūst uh, akli un kurli par kopīgajiem ES projektiem. Un tad eh, elementārās matemātikas zināšana trūkums eh, rada līdzsvaru trūkumu. Mums jāņem vērā šīs uh, budžeta kategorijas, kas mūsu skatījumā ir strateģiski svarīgas, un te nav jēgas uh, uzņemties vairāk saistību. Mēs uzņemamies atbildību Eiropas Savienības saprātīgu budžetu Mums jāpieprasa tāds budžets Eiropas Savienībai, kurā nav nesamaksāti rēķini, kā to norādīja mans kolēģis Fernandes savā pieeja. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem nogalināt dažus mūsu favorītus budžetā, un arī padomē ir jābūt gatavai rīkoties līdzīgi. 1A un 4 kategorijas visvairāk tiek skartas ar samazinājumiem, un tās patiesībā ir bijušas mūsu prioritātes. 1A kategorijā mums ir izaugsmes, potenciāls jaunatnes nodarbinātības institīva līdz ar pētniecību un attīstību un inovācijām MVU e nodarbinātības institīva viena neko daudz nepanāks, taču tas viss kopā var panākt izaugsmi. MVU struktūram jābūt inovatoriskām, lai radītu jauns darba vietas un iespējas. Neiz, netērēšu jūsu laiku eh, stāstot par eh, vērtību, ķēdes, loģistiku, taču skaidrs, ka te trūkst eh, labi funkcionējuši rūpniecības politikas. Čet, Ceturtajai kategorijai mums ir paredzēts atbalsts eh, Rietuma Afrikai saistībā ar ebolas vīrusu izplatību un Ukrainas problēmu. Eh, man ir bijis sadarbība ar Krieviju, un es zināju, kādas, ar kādām problēmām tagad saskars Vladimirs Vladimirovičs Putins Taču arī šeit problēmas ir ļoti dziļas, un te mēs tiekam aicināti izrādīt lielāku gudrību nekā parasti. Tas no mums ir bijis vajadzīgs. Un te ir runa ne tikai par gudrību, bet arī par līdzekļiem. Komisija savā budžeta projektā ņēma vērā visus grozītos budžeta projektus, padom tā nerīkies. Te nevajadzētu sagaidīt milzīgu drāmu pašās beigās, kā operas Tauska pēdējā cēlienā, taču mums jārīkojas atbildīgi. Paldies! Paldies! Liels paldies! Turpin priekšsēdētājs Tongi kungs. Somehow, yeah. Thank you, uh, Chairman. Uh... Jā, paldies priekšsēdētāji. Bedanken voor een uh, helder werkdag. Arī Es gribētu no sākuma pateikties referentē par ļoti skaidru dokumentu, kas ļoti skaidri identificē, kur ir problēmas. Tāpat arī tiek norādīts uz nekonsekvencēm padomus pieņemtajos lēmumos. To arī svarīgi paturēt prātā, jo īpaši domājam par paredzētajām sarunām. Tomēr es domāju, ka šis uh, darba dokumentā ieturētājs tonis ir pareizs. Arī es esmu jaunievēlēts deputāts, arī man jāatzīst, ka esmu pārsteigts par, šīm, par šo nekonsekvenci nostājās, un, un tas arī ir iemesls maniem komentāriem. Man rodas jautājumi, ja jau šādā situācijā esam tagad, tad vai tā atkārtosies nākamgad un aiznākamgad? Mums ir jādomā par to, kā kā un kādu progresu varam panākt. Un, protams, ka mūsu sarunām jāvirzās uz priekšu tā, lai izvairītos no strupceļa. Sarunās ar padomi mans ieteikums būtu tāds, mums ir jānodrošina, lai viņi saprot, kādas ir budžetārās sekas. Un jāatzīst, ka ne vienmēr ir pilnībā skaidrība par kategorijām. Protams, mums ir nepieciešamas investīcijas, lai risinātu sociālas problēmas, jauniešu problēmas, bezdarbu, bet ir jādomā arī par tādām jomām kā izpēte. Izpēte ir nepieciešama. Mums ir jāizvairās no savu parādu un rēķinu nodošanas bērniem. Bet runājot par investīcijām, es pārsteidz, ka tie pārsvarā ir nacionāli projekti un ka Eiropas līmeņa pro projek projekti nesaņem tik daudz finansējumu. Es gribētu redzēt, ka arī Eiropas līmeņa pārrobežu projekti saņemtu finansējumu. Es domāju, tā vajadzētu būt vienā no mūsu parlamenta prioritātēm. Paldies, Nirjānas kundze, lūdzu. Um, Paldies. Arī es gribēju uzteikt referenti un atbalstīt viņas pieeja attiecībās pilotprojektiem. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka saistības ir jāciena un rezervi deficīts 1B punkts arī citās jomās tas nav pieņemams. Kas attiecas uz investīcijām un apņemšanās nevirzīties pie tie lielākiem taupības pasākumiem, ja ekonomika ir vajadzīgas investīcijas, lai tā varētu attīstītos, mums ir uh, jāciena šīs, šie solījumi, tādēļ esam ievēroti, jo mēs solījām, ka cīnīsimies pret tālākiem taupības pasākumiem, cīnīsimies par lielākām investīcijām. Es gribētu arī izteikt komentāru saistībā ar iepriekšējo komentāru par personāla samazināšanu šeit. Ņemot vērā, ka esmu īru valodas runātāji, un pēdējo desmit gadu laikā īru valoda ir atbalstīta arī šajā parlamentā ir desmit gadus. Es vēl joprojām nes nevaru saņemt tulkojumu īru valodā šeit parlamentā, un es gribētu izteikt lūgumu. Tātad vērst uzmanību uz to. Paldies. Merci, madame. Monsieur Vugan. Paldies. Paldies, Vugan kungs, lūdzu. Uh, uh, Paldies, priekšsādātāji. Šajā komitejā mēs daudz runājam par saistībām, un tās ir svarīgas. Bet patiesais jautājums sarunās ar padome ir par maksājumiem. Tas ir bijis skaidrs jau pēdējos dažos gados, ka padome nevēlas apmaksāt savas saistības, bet šis naudas palielinājums, ko viņi ir apsolījuši, ir 3,3%. Eiropas Savienības budžetā. Mēs, protams, izmantojam citu pamatlīniju un mēs arī saprotam, ka ir problēmas attiecībā uz maksājumiem. Mēs zinām, ka iepriekšējā gada beigās komisija teica, ka uh, bija šie 23 miljardi eiro iztrūkumu vai aizkavējumu. Un Pat komisija norāda uz šīm problēmām, ko rada kavējumi. Kas mums ir nepieciešams? Ir nepieciešami pierādījumi, ir nepieciešami projektu piemēri no uzņēmējiem, no universitātēm. Mums ir jāpierāda konkrēti piemēri par cilvēkiem, kuri cieši kavētu maksājumu dēļ. Ja dalību valstis neuzklausīs šo komiteju, brīdī, kad mēs norādīsim, ka ir problēmas ar kavētiem maksājumiem, varbūt mm, tad mums ir jāmin konkrēti piemēri, lai viņi saprot, kāds ir spiediens. Mums ir jāsniedz īsti pierādījumi, patiesi fakti, konkrēti piemēri, kādas problēmas ir radušās kavētu maksājumu dēļ. Paldies! Paldies, un kas kungs lūdzu? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că... Paldies, priekšsādātāji. Gribētu pateikties referentai par ļoti precīzo budžeta prezentāciju. Mēs redzam, ka nav skaidras stratēģijas, nav noteikti stratēģiskie mērķi katrai kategorijai. Tas pierāda to, ka mm, tātad nav pietiekama saistība attiecības dažādām uh, pozīcijām. Mēs zinām, kas, mēs nezinām, kas ir noticis, piemēram, ar Eiropas aģentūru finansējumu, vai finansējums ir bijis pietiekams vai nepietiekams, un kā tas ir ticis izmantots. Es redzu, ka mēs balsosim par 2015. gada budžetu, lai gan mums nav budžeta komisāra. Viss jau sākas ar komisiju, un pašai komisijai nav nekādas politiskās varas. Padome ir izdarījusi grozījums, kuri pilnībā atrauti no realitātes, tie tā kā parauti no zila gaisa un izstāsta, ka viņi neapzinās, kādas ir sekas. Un vēl runājot par pilotu projektiem, man ir kas piebilstams. E, ir, piemēram, A kvalifikācija projektam, kas nodrošina piekļuvi veselības aprūpē cilvēkiem lauku reģionos. Uh, reģionos, Es redzu, ka līdzīgos uh, projektos tika piešķirtas dažādas atšķirīgas kvalifikācijas. Tas deva man vielu pārdomām, kā tiek veikts šis izvērtējums. Es gribētu, lai tiktu noteikti pilnīgi skaidri un precīzi kritēriji pilotu projektiem. Jau no paša sākuma tiek, a, tiktu akceptēti projekti, kuriem ir piešķirta A kvalifikācija, un pēc tam izskatītu citus projektus, uh, zem kuriem, kurus ir atbalstījuši eh, daudzi Eiropas parlamenta deputāti, un pēc tam varētu izskatīt eh, citus projektus, un es domāju, ka projektu, kuri nāk no budžeta komitejas deputātiem, ka tiem vajadzētu piešķirt prioritāti. Paldies! Mēja. Paldies, Olmējers kundz, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātājiem, dārgie kolēģi! Vispirms pāris eh, piezīmi par komisijas budžetu. Es gribēju teikt, ka tā ir tā pati procedūra, kuru mēs veicam katru gadu, un faktiski pašlaik jau 4-5 gadus, un problēma ir tāda, ka mums ir vairāk saistību nekā maksājumu. Šī problēma ir aktuāla jau daudzus gadus, un līdz šim situācija nekādi nav mainījusies. Līdzīga situācija ir arī ar daudzgadu finanšu plānu, un vai šāda konstrukcija ilgtermiņā ir jēdzīga, man šķiet apšaubām, jo būtībā tas nozīmē, ka budžetā mēs vadāmies pēc tā, ka ievērojama projektu daļa vienkārši nedarbosies. Vai šādi ir iespējams plānot budžetu? Nu, es nezinu, to gribētos apšaubīt. Manuprāt, eh, tas ir vismaz neparasts veids, kā eh, veidot budžetu, jo parasti jau es plānoju to, ko es vēlos, eh, lai tas darbotos un lai tas būtu atspoguļots arī budžetā. Otrakārt, runājot par apjomiem nesamaksātajos rēķinos, mēs zinām, ka tie pieaug katru gadu, pašlaik tie ir aptuveni 24 miljārdi un ņemot vērā pēdējo, pēdējos budžetos esošo maksājumu, neizpildīto maksājumu apjomu, mēs redzam, ka katru gadu šie apjomi pieaug. Tā ir parādība, ar kuru ir eh, jāstrādā, kur ir jāpārbauda juridiskais pamats, lai saprastu, vai pieejamais juridiskais pamats vispār pieļauj padomēji iespēju pieņemt lēmumus uh, par to Nevar būt tā, ka mēs vispirms eh, pieļaujam to, ka tiek eh, iesniegti rēķini, bet mēs vēlāk šos rēķinus neapmaksājam. Eiropas Savienībai nav tiesību ieslīgt parādos un nav tiesību arī atlikt maksājumus. Kolēģiem ir taisnība, eh, kad mēs sakam, ka esam uzlikuši par pienākumu uzņēmējiem apmaksāt rēķinus 30 uh, dienu laikā un uh, atlikt maksājumus var tikai ļoti īpašu gadījum, gadījumos, bet uh, ļoti bieži uh, gribas jautāt, kas tad notiks, ja visi uzstās uz to, ka arī mēs paši nomaksājam savus parādus 30 dienu laikā. Uzskatu, ka šī problēma ir jārisina, jo pretējā gadījumā mēs uh, nākamo gadu budžetos radām aizvien vairāk problēmu. Manuprāt, um, ļoti nepieņemami ir tas, ka pētniecības jomai aizvien tiek samazināta līdzekļi, jo bez pētniecības uh, ekonomiskajā jomā un arī citās jomās ir mm, diezgan mm, miglaina nākotne. Tas nozīmē, ka mēs nevaram vērot savu konkurētspēju, jo visas pārējās pasaules daļas jau negaida, kad Eiropa izrausies uz priekšu. Mēs, mums pašiem ir jādomā par to, kā ir jāpadara sevi konkurētspējīgāk, kā radīt darba vietas un kā veidot uh, veiksmīgāku ekonomiku. Es saprotu, ka mūsu nozīme budžeta veidošanā ir relatīvi neliela, tomēr mēs tajā varam iesaistīties. Eiropas parlamenta mm, Homēras kundze, mēs atgriezīsimies pie tā, runājot par citām budžeta iedaļām, bet pašlaik labi, tad būtu vēl viena uh, piezīme par pilotprojektiem. Runājot par pilotprojektiem, man ir godīgi jāsaka, ka vajadzētu atstāt uh, tikai A kategorijas projektus, kaut arī es uzskatu komisijas klasifikāciju par diezgan apšaubāmu. Es nezinu, vai komisija ir palīdzējusi uh, deputātam izstrādāt kādu pilotu projektu, tad uh, projekts uh, iegūst A kategoriju. Ja komisija nav iesaistījusies, tad projekts uh, tiek eh, klasificēts kā D kategorija. Tāpēc es domāju, ka mums deputātu starpā jāpārunā, kādas prioritātes mēs vēlamies iz, izvirzīt, un tad domāt, ko domāsim par eh, komisijas priekšlikumiem, jo es saprotu, ka daudzi kolēģi arī citās komitejās ir nākuši klajā ļoti labām idejām, pilotprojektiem ar labu pamatojumu bet eh, šīs idejas tika atmestas tikai tāpēc, ka tās nav gatavojusi komisija. Un ir eh, citas lietas, eh, ko mēs darām jau piekto reizi, bet ideja ir komisijas ideja, un tad šis projekts, protams, tiek apstiprināts. Es domāju, ka pilotu projektu jomā eh, mums vajadzētu būt pašpārliecinātākiem. Merci, madame. Paldies, Delano kungs. Prezident. Paldies, priekšstādātāji, vispirms. Arī es gribēju apsveikt referenti par ļoti veiksmīgo darbu, kuru viņi ir paveikusi. Es domāju, ka Mums ir izdevies pavirzīties uh, uz priekšu vairākās jomās, bet es gribēju arī teikt to, ka šobrīd Eiropas uh, uh parlamentā mēs nevarētu izlikties, uh, ka 2014. gadā nekas nav noticis. Ir ievēlēts jauns parlaments, uh, drīz būs arī jauna komisija, un es domāju, ka uh, ir jādomā par jaunu Eiropas uh, orientāciju, kas mums ļautu pielikt punktu šai taupības krīzē. Priekšvēlēšana kampaņa mums ļāva mm, sazināties ar pilsoņiem, kuri mūs aicināja stiprināt Eiropas lomu. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu domāt, ka mēs esam vienīgā instance, kas uzklausa pilsoņus visās Eiropas valstīs Mm. Un uh, pirms kādu laiku es um, biju reģionu komitejas priekšstādātājs, un tāpēc es uzskatu, ka uh, struktūra fondi Eiropas uh, Savienībā ir bijuši ārkārtīgi no, nozīmīgi. Es uh, gribēju kolēģiem atgādināt, ka tad, ja reģions uzņemas finansēt kādu projektu, kādus darbus, un ja mēs pēc tam nesam spējīgi mm, finansēt šos projektus, jo Eiropa nav veikusi savus maksājumus, tad uh, tas apdraud projekts. Un es gribēju teikt, ka uh, mans reģions ir uh, maksājis avansā darbu veicējiem, bet uh, pašlaik iznāk tā, ka reģioni ir kļuvuši par Eiropas baņķieriem. Es domāju, ka ir jāatgriežas uh, pie uh, stabila, pamatota budžeta. Uh, reģioni nav apmierināti ar esošo situāciju. Es domāju, ka šeit eh, vajadzētu domāt par kopīgu projektu īstenošanu, kas mums eh, ļautu konkurēt ar ehm, jaunajām augošajām ekonomikām un saglabāt savu identitāti. Un ja mēs nepaveiksim eh, attiecīgo darbu šajās jomās, mēs uh, atpaliksim no citām valstīm, kas strauji attīstās, kuras eh, pie šiem jautājumiem ļoti daudz strādā. Un es patiešām uzskatu, ka katra valsts vienatnē no krīzes nevar izkļūt. Krīze ir iespējams atrisināt tikai Eiropas eh, Savienības kopējiem spēkiem, un parlaments ir spēlējis savu lomu šajā ziņā, un tā ir bijusi institūcija, uh, kurai vajadzētu runāt skaļā balsī, kura ir runājusi skaļā balsī par šiem jautājumiem, tāpat kā par daudziem citiem jautājumiem, un es domāju, ka mums e, vajadzētu ieņemt e, zināmu distanci attiecībā pret padomu. Šobrīd Eiropas pilsoņi no Eiropas gaida kaut ko citu. Man ir jāteic, ka Eiropas pilsoņi katrā valstī mūs vēro, mūs vēro arī visa pasaule. Visa pasaule raugās, ko Eiropa darīs eh, ar veselu virkni svarīgu tēmu. Piemēram, Ukrainas jautājumā, vidēja austrumu jautājumā, humanitārās palīdzības jautājumā un raugoties no šī viedokļa, Eiropai ir nepieciešami instrumenti un rīki, lai rīkotos. Es uzskatu, ka mums ir jābūt stingriem jādomā par eh, lauksaimniecisko ražošanu un tam līdzīgi par eh, skolu, par skolu programmām, jo Krievija pašlaik neiepērk mūsu lauksaimniecības projektus, bet varbūt eh, būtu nepieciešams domāt par to, lai mūsu pārtikas produkti tiktu izmantoti humanitārās palīdzības sniegšanai Es domāju, ka Eiropai ir pienākums atbildēt uz eh, šiem izaicinājumiem. Lielas paldies un visbeidzot Ābrekta kungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es gribēju izteikt dažus komentārus. Pirmkārt, mums ir tāda duāla debata, kā jau vienmēr par, teik, par ikdēju budžetu. Pirmkārt, ir tehniskais aspekts vai tehniska debata. Jā. Ja Mēs esam uh, uzņēmušies šīs saistības, mēs esam atvēruši visu šo lādi, mēs esam uh, aicinājuši mūsu uh, iesniegt projektus, bet gala beigās mums nav naudas, ko samaksāt. Un tagad jautājums ir, ko darīt situācijā, kad nav finansējumu, ko piešķir, mēs runājam par vietējām pašvaldībām un tā tālāk. Visi zin, ka mums nepietiek līdzekļu. Politiskais iespējas ir tāds, ka kāds to izplānoja, cerot, ka tas nedarbosies cerot, ka, ka mēs ieplānosim finansējumu, zinot, ka mēs ieplānosim uh, finansējumu, bet cerot, ka tas uh, neizdosies, ka būs kavēšanās un tā tālāk. Es atvainojos, ka esmu tik tieši, bet nu, tāda nu, šī plānošana ir. Mēs ceram, ka tas neizdosies. Bet par laimi viss darbojas un efektivitāte ir daudz augstāka nekā iepriekš. Uh, Mēs saņemam aizvien vairāk pieprasījumu, kur ir jāapmaksā. Katru gadu problēma tiek pārbīdīta uz nākamo gadu un uz nākamo gadu, un mēs ceram, ka kāds cits to atrisinās. Bet politiskais jautājums ir citādāks. Tā vairs nav tehniska problēma, tā ir diskusija par Eiropas Savienību. Kolēģi no uh, ECR ir teikuši, eiroskeptiķi ir teikuši, ka loģiskais risinājums ir vai nu samazināt saistības vai samazināt maksājumus. Um, tad ir eiroskeptiķi. Uh, mēs neatbalstam jūsu viedokli. Mēs neatbalstam lielāku budžetu lielākā Eiropā. Jūs vēlaties mazāku budžetu mazākā Eiropai. Tas ir politisks jautājums. Mums ir par to jārunā un jāatrod racionāls risinājums. Bet problēma ir ar padomu. Neaizmirstiet, ka uh, 2020 stratēģiju sagatavoja Eiropas padome, ne Eiropas parlaments. Un tolaik Eiropas parlamentā mēs uzdevām jautājumu, cik tas izmaksās, cik daudz izmaksās stratēģija 2020. Mēs saņēmām provizāriskās izmaksu aplēses un mēs norādījām, ka mums nepietiek līdzekļu, bet Eiropas padome vienojās par šo stratēģiju un tagad mums ir problēma. Bet visas dalībvalstis Eiropas Savienības atbilstītāji un pretinieki, viņi piekrita stratēģijai 2020. Tagad gan jautājums ir, kur ir nauda, kur ir nauda, kas nepieciešamas, lai sasniegtu mūsu mērķus, vai mēs vēlamies atteikties no mērķiem, vai mēs vēlamies no tālākiem samazinājumiem Eiropas Savienībā. Mūsu atbilde ir nē, jūsu atbilde ir jā. Bet tas vairs nav tehnisks jautājums, tā ir politiska problēma. Tātad šī formula N plus 3, tas nozīmē, ka mēs pārbīdam problēmu uz 2000, 2021, 2022 vai 2023 gada, cerot, ka kāds cits to atrisinās. Šī ir būtiska problēma, bet mūsu diskusijās uh, neaizmirsīsim, ka mēs runājam par šo daudzgad finanšu plānu un par vispārējo ideju par Eiropas Savienību. Paldies! Nu, Patiesībā labas ziņas. Nu, ko ļoti labas ziņas. Iepriekšējā daudzgadu finanšu plānu sagatavoja ar nokavēšanos, ar, ar starpību starp uh, saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām. Un, uh, tāpēc, ka nebija iespēju konkretizēt projektus. Labas ziņas ir tādas, ka Šodien uh, projekti ir labāk izpētīti un varbūt stingrāk atbilst saistību un maksājumu apropriāciju līmenim. Un politikā pastāv, protams, tāda optimisma tendence, bet atklāti runājot, tas ir mērauklas jautājums un varbūt komisija varētu mums mm, apstiprināt, mm, kā ņemt mm, vērā šo darbību un kā mazināt kaitējumu Eiropas Savienības imidžam. Uh, kur jo ik gadu pieauga nesamaksāto saistību atlikums un Eiropa nepilda savas saistības, bet pirms mēs eh, dosim vārdu Kalvīno kundzei, vārds eh, vēl citam kolēģim. Richiesto l'intervento prima probabilmente nella confusione. Jā, es vēlējos eh, izteikties jau agrāk taču iespējams, ka jūs man neievērojat, jo daudz vēlējās izteikties. Nu, var izteikties pavisam īsi, tāpēc, ka daudz, kas šeit jau izskanēja, paldies referentei par visaptvarošo, izsmeļošo prezentāciju. No pirmā acu uzmetiena varētu domāt, ka padoms nostāja ir saprotama. Eiropas Savienība aic aicina budžetus samazināt dalību valstīs, pieprasa, lai budžeti tiktu racionalizētā sakot, un šķiet, ka to pašu varētu sagaidīt arī no Eiropas Savienības budžeta. Taču, ja jūs paraugāties ciešāk uz padomas priekšlikumu, tad tur ir daudz nekonsekvenčas pazīmi ir ierosināti samazinājumi pa kategorijiem, nepaskaidrojot tālāk kādu mm, ietekmi tas izraisīs, un tad arī tas attiec uz Eiropas saimnības prioritātēm. Arī es uzskatu, ka mums ir jābūt stingriem savu resursu pārvaldībā, taču līdz tam es uzskatu, ka Eiropas saimnības prioritātēm budžetam ir jākoncentrējas uz prioritātēm, kas ir paustas Eiropas parlamentā savā jaunajā sasaukumā, un arī ir jāievēro jauna Eiropas komisijas priekšsēdētā izvirzītās prioritātes. Eiropas senīs budžetam ir jākoncentrējas uz tām politikām, kas tiek uzskatīts par prioritāru proti nodarbinātību, īpaši jaunatnes bezdarba apkarošana, mums ir jāatbalsta mazie vidēji uzņēmumi un rūpniecība. Mums ir nepieciešama pētniecība, to uzsver jau arī citi, kas šeit uzstājas. Pētniecība tiešām ir visa pamats, bez pētniecības nav gaidāma izaugsme, progresa vai evolūcija. Pēc tam eh, runājot par uh, priekšlikumu samazināt maksājums, tad te man jāsaka, tas nu diena ir uh, nedomājot par sakām, šis priekšlikums no padāmas pusēm tiešām ir apkaunojams. Kā sacīja kolēģis no sociālistu grupas, nav skaidrs, uh, kā Eiropas ekonomika ietekmēs šie samazinājumi maksājumos uzņēmumi katru dienu dodas eh, savu veidu karā. Manā valstī tā ir īpaša problēma. Šie uzņēmumi bankrutē nevis tāpēc, ka tie piedāvā slikts pakalpojums vai tie slikti tiek uh, pārvaldīti, bet vienkārši tāpēc, ka tie nesaņem naudu par tiem pakalpojumiem, ko tie jau ir snieguši. Mums ir jāsamazina šī plaisa, par kur šeit runājam. Ir milzīga plaisa starp saistībām un maksājumiem. Es uzskatu, ka komisijas nostāja un parlamenta nostāja pret padomi, tām ir jābūt tādām, ka tas ir pilnīgi nepārprotams. Padome ir jāsaprot, kā tas ietekmēs ekonomiku. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad vārds Kalvino kundzei no komisijas puses. Lūdzu, pavisam īsi, jo mūsu darba kārtība ir diezgan noslogota. Merci beaucoup, monsieur le président. Et... Eh, Paldies priekšsētātājiem, liels paldies. Vēlos nāk klājā vispārējiem paziņojumu par to, ko šodien spriežam, un tad runāsim par šo budžeta saistību atlikumu, kuru jūs paši jau pieminējat. Vispirms vēlos sacīt, ka komisija saprot referentes eh, bažas par padoms eh, ļoti ierobežoto budžetu 2015. gadam. Un te ir zināma pretruns starp padomas nostāju un mūsu politiskajiem paziņojumiem, ar kuriem esam nākuši klājā. Teorijā mēs e, par prioritārām uzskatām tās institīvas, kas nodrošina izaugsmu un darba vietas. Taču, paraugoties padomas e, nostāju, šķiet, ka viens A kategorija ir negatīvas prioritāte. Tātad mēs varam atbalstīt šodien šeit paustās bažas. Mans otrais komentārs uh, ir vērs uz uh, citu deputātu komentāru izcelšanu. Proti, ir pienākums nodrošināt um, atbilstošs maksājums, uh, lai izpildītu saistības, kuras ir parakstījusi padomi, parlaments un citējas iestādes. 323. pantā līgumā pēc tam skaidrs sacīts, ka pārdomu komisija un parlaments nodrošinās, ka finanšu līdzekļi tiks sniegti, lai izpildītu savas juridiskās saistības pret trešām pusēm. Tātad līgumā ir paredzēts pienākums, kas trijām iestādēm ir jāciena, jārespektē. Un tad mēs runājam par pagātnes saistībām. Tas jāņem vērā. Un šīs diskusijas, kā jūs jau uzstājāt, eh, nav tehniskas diskusijas. Te nav runa par to, ka ir samazināti maksājumi, jo pagātnē uzņemtās saistības ir jārespekte. <clears throat> Un ja mēs eh, neparakstīsim tās eh, saistības, kas jau pagātnē tika uz, apsolītas, tad vienkārši nav jēgas no mūsu politikas. Mums ir jāizteno mūsu solījumi. Tas nav tikai tehnikas pielāgojums eh, skaitļu izteiksmē. Treškārt, tas izriet no mans iepriekš sacītā, svarīgi ir atgādināt, ka katreiz budžetā tiek izveidot realistiski um, uh, resursi budžetā, tad uh, mēs redzam, kā tas atainojas. Ja mums nav pietiekoši resursi, tad tiek grozīts budžeta projekts. Un katreiz, kad tas tiek darīts, tad pilsoņi saprot, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešama papildu resursi. Kaut arī mēs no paša sākuma jau esam teikuši, ka mums ir nepieciešama resursi, lai izpildītu saistības, kas tika parakstīts politiskā līmenī. Runājot par budžeta saistību atlikumu, kur jūs pieminējāt, un jautājumiem, kas šeit izskanē. Divi trež, divas trešdaļas no budžeta saistība atlikuma ar Edrali ir saistīts ar eh, iepriekšējiem politikām. Ir grūti paredzēt, kā šie rēķini tiks apmaksāti, jo tie ir saistīti ar konkrētiem programmām. Palielinājums budžeta saistība atlikumā ir dabisks, jo mēs saprotam, ka saistības līdz 2013. gadam līdz 2030. gadam ar vien pieaug. Mēs pastāvīgi esam uzstājuši uz to, ka šī plaisa var tikt pārvaldīta, ja daudzkam finanšu schēma tiek pilnīgi īstenot, un ja tiek paredzēta elastība, kas ir iestrādāt jaunajā daudzgadu finanšu schēmā. Tāpēc Eiropas komisija stingri iestājas par to, ka mums nav vajadzīgi līdz 2000, 2015. gadam paredzēt margu, maržu eh, saistībām par 100% tiek izmantot uh, uh, šī te rezerve attiecībā uz maksājumu saistībā. Mani pārsteidz uh, daži komentāri par komisijas nostājas, tos nevar atbalstīt. Mēs ļoti labi sadarbojāmies ar parlamentu līdz šim. Mēs vēlamies nodrošināt, ka labi tiek īstenot finanšu regulu un ka uh, maksimāls skaits programmu var tikt īstenots, ņemot vērā e, ļoti ierobežot budžetu, kā jau pati referents šodien minēja. Tikai viens piemērs, ko vēlos sniegt par e, to, kādas ir problēmas ar maksājumu apropriācijām, ja trūks konsekvences. Daudzi no jums minēja pārsteidzošās pretrunas, kas parādās 1A un 4. kategorijā Uzskatāms paraugs ir pētījums, arī daudz no jums to pieminēja. Tur ir bijis samazinājums par eh, F7 eh, ietver programmas programmā gala stadijā. Tas nozīmē, ka daži rēķini netiks apmaksāti un līdz ar to uh, maksājuma aizkavējuma procenti tik, tiks pārcelti uz nākošo budžetu. Un tas ievērumi ietekmē iepriekšējo saistību maksājumu. Uh, Un ceturtajā kategorijā, ņemot vērā krīzi uh, Eiropas kaimiņu valstīs, skaidrs, ka tas ietekmēs apropriācijas uh, budžeta projektā. Tātad ir divas jomas, kur šajā nostā ir nepārprotam, nepārprotams konsekvences trūkums. Paldies! Ečenikē kungs vēlējās izteikties. Je vous donne la parole. Lūdzu, vārds jums. Jā, senjor prezidente. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Cik man ir zināms uh, par, manas zināšanas par ēst budžetu joprojām ir visai nelielas, bet es mēģināšu tās uzlabot. Teorētiski pastāv iespēja, ka trojka ierodzīgajās valstīs, kur uh, kurām tiek uzlikts par pienākumu likvidēt jebkādus uh, parādus saviem iedzīvotājiem, savukārt uh, es parādu tikai pieaug. Un, protams, ka budžetā ir 1,4 miljardi eiro mazāk nekā iepriekšējā daudzgad finanšu plānā. Mm, Padomi spieda pat uz eh, vēl papildus mīnus 500 miljoniem, bet eh, galu galā mm, padoms, eh, parlamenta deputāti kļūst diezgan neapmierināti, nonāk spiedīgā situācijā. Ir nepieciešams sabalansēt maksājumu un saistību apropriācijas, bet mēs nevaram pieļaut to, ka piešķīrumi tiek samazināti. Lielas paldies! Merci. Alors, euh... Lielas paldies! Šīs bija ļoti mm, saturīgas debatas, un šķiet, ka arī viedokļi bija visai eh, līdzīgi. Proti problēma ar parādiem, kas uh, tikai pieauga un tas ir pretrunā līgumiem, jo mm, Eiropas uh, Savienībā tas nebūtu pieļaujams, tāpēc ir nepieciešams atrast uh, kopīgu valodu ar padomu. Un, protams, ka mums ir jādomā par to, lai uh, valstis precizētu savus projektus un uh, prasītu tādas uh, saistību piešķīrumus, uh, kādi ir paredzēti. Ir jāparedz arī rezerves eh, daudzgadu finanšu plānā, jo tas mums rāda milzīgas problēmas. Un tas tiek apstiprināts septiņiem gadiem, neņemot vērā to, kas varētu notikt nākotnē. Ir jāņem vērā ekonomikas svārstības, jo, protams, ka Eiropai ir jāatrod eh, līdzekļi, lai tā varētu rīkoties atbilstoši konjunktūrai un uh, varētu risināt tās problēmas, kas tā ir jārisina. Un es uh, tagad došu vārdu ģenerāla referentē, lai viņi izdarītu kopsavilkumu šai diskusijai, un uh, tālāk gatavosimies ļoti delikātai sarunai ar padomi un komisiju. Kas ir valsts kundze? Gadieza Balaskundze, lūdzu, sniedziet savu kopsi. Lielas paldies priekšsādātāji, paldies par to, ka paudāt uh, uzticību man, bet, protams, ka tas nebūs darbs, kuru es darbu, darīšu vienu pat. Kā referenti es mēģināšu panākt konsensu un paust uh, parlamenta kopēju nostāju. Jā, protams, ir taisnība, ka vairums kolēģi, kas izteicās, piekrita vismaz uh, situācijas analīzē, kaut arī Ne visi piekrita tam, eh, ne visi bija vienas prātas par to, kā risināt identificētās problēmas. Albrehta kungs, piemēram, sacīja, ka, mm, mm, protams, ka viņu atbalsta arī eiroskeptiķu grupas. Eh, viņš sacīja, ka eiroskeptiķu grupas un proeiropiskās grupas uz to neraugās no vienas perspektīvas. Uh, bet uh, budžetā arī atspogļojas idejas po Eiropas politiskajām idejām, un te es runāju par proeiropeiskiem spēkiem. Mēs uzskatām, ka Eiropai ir nepieciešams projekts, kuram ir jāvirzās priekšu no budžeta viedokļa. Būtu daudz labāk, ja mēs strādātu kopā ar kopīgu budžetu, un nevis, ja katrai valstī būtu atsevišķs budžets Un tas, protams, ir viens no veidiem, kā risināt šo problēmu, stiprinot tās jomas, kurās ir ievērojami pievienotā Eiropas vērtība. Nu, protams, mēs varam mazināt finansējumu projektiem, ja uzskatām, ka tiem nav nekādas vērtības vai pat atteikties no tiem pavisam. Bet uh, ja mēs raugāmies uz to, kā budžets varētu sniegt pievienoto vērtību, budžets ir jāpalielina. Ne jau palielināšanas pēc, bet tāpēc, lai tiktu uzlabotas eh, programmas, lai tiktu uzlabots Eiropas projekts kopumā un lai dalību valsts iemaksātā nauda tiktu izmaksāta pēc iespējas labāk. Tātad mūsu nostāja būs uh, atkarīga no kopējās nostājas pret Eiropas Savienību Tālāk, eh, runājot par komisijas eh, pārstāvis sacīto, viņi ļoti skaidri pauda savu nostāju un, protams, minēja arī dažus izšķirīgus skaitļus, kas attiec uz mūsu darbu, protams. Zinot, kāda ir zināt, kāda ir situācija, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs varētu diskutēt ar padomu un komisiju un noformulēt savu nostāju. Daudz tika runāts par saistību pildīšanu. Es domāju, visi piekrīt, ka mums ir jāpilda savas saistības, bet ir arī divi izņēmumi. Ir programmas, kuras ir pabeigtas un par kurām jau ir saņemti rēķini, un tad tās vairs nav saistības. Tas ir fakts, mums ir jāsamaksā par paveikto. Un kā jau daudz kolēģi sacīja, ir pilsētas un reģioni, kas ir piedalījušies eh, reģionālās programmās, kas ir paši mm, saņēmuši vai kaut kādā veidā iegūši šo naudu projektu finansēšanai, un nauda līdz šim viņiem nav atmaksāta problēmas, kas eh, parādījās iepriekšējā daudzgadu finanšu plānā, ir jārisina, jo tās atkārtojas. Ir veikta budžeta plānošana, finanšu plānošana dažādām programmām, un eh, jāievēro arī tas. Cilvēkiem, kas eh, savienībā strādā ar šiem plānošanas jautājumiem un termiņiem, arī ir jāsaskaņo savs darbs. Un tad, tad mēs jau esam panākuši zināmas kompromisus un ir jāmaksā par tām saistībām, kuras esam uzņēmušies. Ja mēs paraugāmies uz stabiņiem, kur ir minētas saistību apropriācijas, maksājuma apropriācijas, tad jāteic, ka kolēģi visvairāk uztraucās par maksājumiem, par jau paveiktajiem darbiem. Uh, bet mani interesē arī saistības. Jo mūsu darbā ir jādomā par to, kā uzlabot programmas, kuras daļai finansē Eiropas Savienība, jādomā par to, kā mēs varam uzlabot investīcijas stratēģiskos nākotnes jautājumos. 90% no mūsu ikdienas laika par nelaimi šķiet ir saistīts ar to, ka mums eh, nākas cīnīties par maksājumu veikšanu un man šķiet diezgan nepieņemam, ka Eiropas Savienība darbojas šādā veidā. Tas, vai mēs esam noskaņoti proeiropiski vai nē, jāteic, ka no man kā referentē būs jāmēģina atrast kopēju nostājus, kur mēs varam balstīties, runājot ar padomi, un uh, es ceru, ka šī nostāja gūs pēc iespējas plašāku atbalstu, lai sarunas risinātos uh, gludi, lai uh, mēs varētu tās pabeigt trīs dienu laikā, un lai mēs varētu iepazīties arī ar grozījumu priekšlikumiem, kurus iesniedz, iesniegušas komitejas un politiskās grupas. Nākamnedēļ notiks koordinātoru sanāksme un vairākas neformālas sanāksmes ar uh, citiem līdzreferentiem, ēnu referentiem un politisko grupu pārstāvjiem un ceru, ka mums izdosies nonākt pie kopējas nostājas. Lielas paldies! Lielas paldies! Skatos, ka jūs eh, pabeidzāt ļoti ātri. Varbūt Holmējers kundze jūs varējāt paust savu viedokli par citām budžeta iedaļām. Bet atcerieties, ka mums ir ierobežots laiks. Protams, es gribēju pateikties arī tulkiem, kas uh, ir piekrituši strādāt līdz 12.40 un eh, kas ļaus mums uzklausīt arī mm, Eiropas investīcija bankas pārstāvis eh, un citus uzaicinātos viesus, kas eh, strādā ar investīciju jautājumiem un kas tieši strādā pie investīciju attīstības. Homērēs kundze vārds jums priekšstādātāji, dargie kolēģi. Par Eiropas parlamentu mēs varam izteikties pavisam īsi. Tikai pēc uh, divām nedēļām mēs saņemsim grozījumu priekšlikumu, un tikai tad būs uh, jēga runāt par EP budžetu. Un nu, šodien to darīt nav jēgas, jo dati nemaz nav pieejami. Otrakārt, tas, ko mēs runājam par komisijas budžetu, sasaucās arī ar uh, citu uh, iedaļu budžetu. Te es gribēju izcelt divas īpašas problēmas, kur uh, Eh, par kurām nav eh, domājusi ne tikai padomu, bet arī komisija. Proti tā ir mm, Eiropas Savienības tiesa. Eiropas Savienības tiesā pašlaik tika iecelts otrs eh, ģenerāla advokāts, bet diemžēl tam nav paredzēti at, atbalsts, atbilstīgie budžeta līdzekļi. Un padome to nepieprasīja. Otrkārt, padome savā laipnībā ir palielinājis likmi, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības tiesa uh, ir nodarbina savu uh, parlamentu par de, savu personālu par 99%. Viņiem nav nekādas elastības personāla jautājumos, un sakas ir tādas, ka personāla vietas nav iespējams aizpildīt, un lietas eh, tiesā gaida 48 mēnešus, pirms tās tiek izskatītas. Tas rada, protams, lielu neapmierinātību un eh, tādu neapmierinātību, kas var radīt ievērojamas sakas attiecībā uz budžetu. Uzņēmumi mums eh, ir izvirzījuši prasības tiesās par 13 miljoniem eiro, tāpēc, ka lietas saulēcīgi netiek izskatītas ES tiesā. Uh, Mēs eh, sagaidām, ka tiks celtas eh, vēl divas eh, prasības, kas saistīts ar kavēšanos, un šī gadījumā ir runa par miljārdiem. Būtībā padome taču bija vienojusies, ka tā novirzīs Eiropas Savienības tiesai papildu līdzekļus vismaz mm, tika minēti konkrēti skaitļi, bet pašlaik nav skaidrs, no kurām paredzētie deviņi, no kurām valstīm paredzētie deviņi tiesneši nāks. Un pašlaik 28 valstis strīdās par deviņām tiesnešu vietām un nevar vienoties. Protams, visi saprot, ka šī tiesneši ir nepieciešami, ir nepieciešami arī līdzekļiem, bet nevar vienoties, kurām valstīm šīs tiesnešu vietas tiks. Tātad būtībā tas ir īsts fars, bet gal galā var radīt būtiskas sākas attiecībā uz budžetu. Un tieši tāpēc es gribēju lūgt eh, budžeta komiteju ņemt vērā, atsaukt eh, komisijas un padomes eh, priekšlikums par Eiropas Savienības tiesu, jo tas var ļoti būtiski ietekmēt Eiropas Savienības kopējo budžetu. Ja attiecīgi uzņēmumi uh, lietas uzvarēs, tad, protams, mums vajadzēs viņiem atmaksāt prasību summu, ieskaitot procentus, un ja viņi neuzvar, tad mēs nesaņemsim attiecīgos sodus, kas potenciāli varētu tikt iemaksāti mūsu budžetā, jo es tiešām, godīgi sakot, nesaprotu, kāpēc komisija un padomu šādi rīkojas. Es nespēju to izprast jurisdikcijai um, tieslietām ir jādarbojas uh, saulēcīgi un uh, saprātīgos termiņos pilnīgi visās jomās. Tāpēc es aicinātu sagatavot attiecīgus priekšlikumus, lai atbalstītu Eiropas Savienības tiesu vismaz minimālā apjomā. Uh, Bet es pašlaik nerunāju par tādiem skaitļiem, ko mēs eh, labprāt gribētu redzēt, bet gan par nepieciešamo minimumu. Otrkārt, Eiropas ārējās darbības dienests. Arī tāda ļoti jauka iedaļa. Manuprāt, eh, eh, no padomas rīcības rodas iespējas, ka viņi vēlētos, ka šāds dienests vispār nepastāvētu jo es nespēju izskaidrot, kāpēc no sākuma Eiropas ārējās darbības dienests ir saņēmis padomjas solījumus, ka uh, padome eh, nodrošinās eh, viņiem IT aprīkojuma sistēmas, bet nākamajā gadā saka, ka viņi to nedarīs, ka tas ir jādara no mm, Eiropas ārējās darbības dienesta līdzekļiem, ka tā ir viņu atbildība. Un eh, viss, ko viņi saņēmuši, ir vecs IT aprīkojums, un viss, ko ar to var izdarīt, bija ielādēt uh, YouTube video rullīšus par to, kā uh, runā Eštone un šķiet Latvijas vai Igaunijas ārlietu ministrs, kā viņi sarunājas pa telefonu, bet, nu, jebkurā gadījumā. Nekas nav vienkāršāk kā uzlaust uh, pilnībā novecojušās uh, ārējās darbības dienesta IT sistēmas, un uh, situāciju var salīdzināt ar to, it kā parlamentā mums šeit būtu IT drošības sistēmas no 1989. gada, un tad visi varētu redzēt, ko mēs te darām, uh, ko dara komisija. Ja mēs vēlamies, lai šādi drošības standarti būtu ārējās darbības dienestam, tad varam svītrot arī mēs tos līdzekļus, ko ir svītrojis padome un ne, negarantēt šo finansējumu. Protams, es te runāju sarkastiski, bet brīžiem man rodas sajūta, ka mēs tā esam bērndārzā. Tās ir lietas, kuras ir vienkārši saprast, tur nav nekā sarežģīta, nekā komplicēta. Un būtībā tas ir ves, veselais saprāts, ka šīs eh, situācijas ir jārisina. Es sev te pieminēju tikai divas būtiskākās lietas, bet uh, reģionu komitejā un ekonomisko un sociālo lietu komitejā mēs arī gatavosim grozījumu priekšlikumu, lai panāktu budžeta izlīdzinājumu, jo šie dienesti ir saistīti ar musēju, tas eh, varētu radīt uh, ietaupījums budžetā, un pēc pāris nedēļām mēs par to runāsim, bet pagaidām uh, papildus šiem komentāriem, ko es tikko paudu, man arī vairs nav nekā sakām. Paldies, Homeris kundze, ir ārkārtīgi grūti uzsākt diskusijas, kuras mēs eh, tikko esam uzsākuši. Un um, te mēs eh, tagad eh, pievērsīsimies projektu obligācijām. Ja vien nav kaut kādi steidzami jautājumi, steidzamāki jautājumi par šo tēmu. Paldies eh, par to, ka pastāstījāt, kādas problēmas saistās ar Eiropas Savienības tiesu. Eiropa ir iekšējais tirgus, un iekšējais tirgus mm, saistās ar lojālu konkurenci. Ja ir nepieciešami 46 vai 48 mēneši, lai izlemtu lietas, kas saistās ar konkurenci, tad eh, situācija ir ļoti sarežģīta, un tas nozīmē, ka uh, mūsu iekšējais tirgus nestrādā. Un tas uh, var apdraudēt izaugsmu un tādējādi arī nodarbinātību. Ir ārkārtīgi būtiski to atzināties, jo sodi, kas uh, varētu ienākt mūsu budžetā, neienāk, jo lietas nav izskatītas. Un es domāju, ja jūs uh, varētu ko darīt šajā darbā, lai mudinātu, skubinātu uh, Eh, komisija un eh, padomu pieņemt attiecīgas lēmumus, tad tas būtu tikai apsveicami. Komisija, jūs eh, varat atbildēt. Vai tiešām nav skandalozi, ka ir nepieciešami 48 mēneši, lai pieņemtu lēmums konkurences lietās? Tirgus tādēļ nestrādā. Es varu jums pilnībā piekrist, it īpaši attiecībā uz termiņiem Es varu tikai piekrist jūs komentāriem par kavēšanos tiesā. Pavisam īsi es gribētu izskaidrot to, ka Eiropas komisijas līdzinējā pieeja nav bijusi uh, sodīt vai ierobežot uh, ārējā darbības dienesta vai kopienu tiesas līdzekļus, gluži pretēji. Mēs esam ņēmuši vērā to, ka ir palielinājies uh, personāla skaits tiesā, bet tā ir taisnība, ka mums visās ir jāpie, bijis jāpiemēro vispārējais 5% darbinieku samazinājums visās Eiropas Savienības institūcijās. Jūs jau zināt, ka komisija vadīja ar savu piemēru, mēs esam būtiski samazinājuši savus cilvēku resursus, esam samazinājuši arī administratīvos tēriņus, un mēs esam mēģinājuši būt pēc iespējas godīgāk arī ar citām Eiropas Savienības institūcijām. Jūs patiesībā minējāt divas institūcijas, kurās novērojam lielāks pieaugums nekā citās, bet komisija nevēlas būt restriktīva. Komisija vēlas, lai šī attieksme būtu līdzvērtīga un vienāda, bet visām institūcijām. Paldies! Euh, būtu jau labi, ja visi runātu vienā balsī, taču tas varētu novest pie dīvainām situācijām, ka politiķis vienkārši uzticētos visu labajai gribai. Nu, labi, Omejers kundze, jūsu ievadvārda reizē arī šo debašu noslēgums šorīt. Varbūt mēs tagad varētu uzgaidīt mūsu viesus, kas runās par projektu bondiem. Projekt, project bonds,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 Thanks a lot, Mr. President. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka aicinājāt komisiju un EIB prezentēt sešu mēnešu ziņojumu par uh, projektu obligācijām. Mums gan nav daudz laika, bet mēģināsim visu paveikt pietiekami ātri. Tad uh, rezumēšu vispārējo politikas kontekstu, kāda ir pašreizējā situācija Eiropā. Eiropas Savienība ir bijusi ļoti uh, aktīva, mēģinot samazināt finanšu fragmentāciju. Mēs esam mēģinājuši uzlabot finanšu kanālus, veicināt uh, reālu ekonomiku. Uh, tas ir noticis Eiropas Savienībā iekšējā tirgu, bet nu, viss vēl nav paveikts pilnībā. 2014. gada martā komisija uh, publicēja paziņojumu par finansēšanu un kuras ietvaros tika paredzētas vairākas darbības. Rodas iespējas, ka piedāvājuma pusē esam paveikuši daudz, bet pieprasījuma pusē vēl ir daudz darāmā, un par to runā arī priekšsādātājs Junkers par uh, šo 300 uh, biljo, miljardu eiro uh, papildu uh, finansēja mobilizāciju. Tāpat arī skanējas lūgums pēc augstāka investīcija līmeņa gan OECD līmenī, gan citviet, gan, gan arī G20 līmenī. Un šeit galvenais, galvenā uzmanība tiek pievērsta uz pareiza ietvara nodibināšanu, lai uh, Um, uzlabot investīciju uh, struktūru, uh, proti infrastruktūras un uh, MVU jomā. Gribētu īsi atgādināt, jūs esat jauns parlaments, tādēļ gribētu atgādināt un paskaidrot, kāds bija pamatojums šīm projektu obligācijām. Eiropā mēs saskaramies ar infrastruktūras investīciju vajadzībām tikai tajās jomās, kas saistās ar sastarpējo savienojumību, ar transporta tīkliem, ir nepieciešams 1 triljons līdz 2020. gadam. Protams, ka dalībvalstu budžeti ir ierobežoti un ir nepieciešams piesaistīt lielāku privāto finansējumu un lielākas privātās investīcijas. Uh, Nu, šajā kontekstā tika radīta projekta obligācija institīva 2012. gada jūlijā. Īpaši paldies Eiropas parlamentam par atbalstu. Nu, tātad šo institīvu aizsākām 2012. gada beigās. Un jau 2013. gadā tika pārakstīts zināms vienošanās. Komisijas sniedza savu ziņojumu 2013. gadā arī notika vidustermiņa izvārtēšana šajā vas, šovasar informācija ir pieejama uz mājaslapām. Un uh, kopš šī gada mēs ik gadu ziņojam par uh, projektu obligācijām un par finanšu uh, instrumentiem. Mēs niedzam šo ziņojumu parlamentam. Ir svarīgi uzsvērt, ka projektu obligācijas to pamatdoma bija stiprināt kapitāla tirgus investīcijas infrastruktūrā, jo tās var tik izmantotas ilgtermiņa aizdevumiem. Te mēs runājam par apdrošināšanu, pensiju fondiem un citām uh, struktūrām. Mums ir jāvira šie investori pretīm uh, šiem aktīviem. Runājam par aktīviem un pasīviem. Piemēram, uh, pensiju fondiem un, ja domājam par ilgtermiņa aktīviem, ir pieaugoša interese no šo investoru puses. Viņi tātad kļūs aizvien interesantāk, ieinteresētāk šāda veida institīvām. Līdz šim esam noslēguši piecas transakcijas. Tad šis vispārējais ES budžets ir 230 miljoni projektiem, kuri jāapstiprina līdz AB padomē, līdz 2014. gada padomē, un uh, tie ir jāparaksta līdz 2016. gadam. Mēs redzam, ka vismaz pirmajos divos gados šajā pašreizējā finansēšanas periodā ir pagarināta par diviem gadiem, bet 2015. gadā ir jāveic izvērtējums, lai pieņemtu lēmumu par to, vai to turpināt vai nē, un uz kādiem nosacījumiem turpināt šo institīvu. Un Džanita kungs sīkāk um, pastāstīs par to, kādi projekti ir saņēmuši atbalstu no institīvas, bet pašlaik svarīgi uh, norādīt, ka ir nopietni uh, ietekmē Eiropas Savienības budžeta gan 350 miljonu bet uh, redzat, ka šīs uh, projekta kapitāla izmaksas ir gandrīz 4 miljardi eiro. Bet tas ir tādēļ, ka ir jāņem vērā, kādā veidā šīs projekta obligācijas tiek izmantotas. Tās tiek izmantotas, lai piešķirtu tādu papildu komfortu sajūtu ārējiem investoriem, lai viņi būtu ieinteresēti investēt uzņēmumos, kuri saņem projektu obligāciju atbalstu. Un arī Eiropas Savienības budžets un arī EIB um, finansējums tiek um, plānos līdzīgā veidā. Mēs neplānojam 100% atbalstu, bet 30%. Ir svarīgi norādīt, ka Kopš 2007. gada ir novērojams būtisks privātā investīcija samazinājums infrastruktūrā. Šis samazinājums ir bijis par pusi laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam. Aha. Un tāpat tam arī ir samazinājumus PPP privāta publiskajās partnerībās šajā laika posmā. Tagad um, tiek aktīvāk izmantot šīs projekta obligācijas, um, bet nu, arī ir jāņem vērā banku ierobežojumi, šie notiekušie stresa testi, zinām, ierobežojumi bankām, bet mēs ceram, ka saskaņā pašreizējo regulējumu bankas būs ieinteresētākas sniegt īstermiņa, eh, sniegt īstermiņa aizdevumus, un tas arī veicinās investoru interesi. Un par spīti tam, ka pieaugšie institucionālai investori uh, pieprasījums ir vājš, projekti ir no, diezgan vāji, tie vēl nav nobrieduši, un tirgu pastāv diezgan liela konkurence. Tas, ko vēlamies darīt un ko esam darījuši līdz šim, ir tas, ka mēs koncentrējamies uz tiem projektiem, kur ir nepieciešams papildu finansējums, tātad, tātad ja projekti, kas nesabiedrisku labumu, ja tos, tātad, ja tos uh, īsteno sabiedriska iestāde. Es izlaidīšu uh, slaidus ar skaitļiem, jūs jebkurā gadījumā esat to saņēmuši, nedomāju, ka vērts tagad tam pievērsties, bet es gribētu uh, rezumēt līdz šim panākto progresu. Ir notikušas četras transakcijas ar ES budžeta atbalstu. Mēs uzskatām, ka arī ārējās interesantās puses uzskata, ka šī uh, Uh, šīs projekta obligācijas palīdz atjaunot tirgu. Tiek augsti novērtēts arī tas, ka EIB bija gatava sniegt savu atbalstu, tas uzlaboja uzticību tirgumu. Uh, Džanita kungs mums pastāstīs par to visu sīkāk, bet, uh, nu, uh, mēs drīz sasniegsim savu mērķi, proti 5 līdz 7 eh, darījumus. Vēl joprojām ir zināmas iza, zinām izaicinājumi. Tātad ir nepieciešama stabilāka un caurskatāmāka int projekta infrastruktūra no valdību puses. Ir jānodrošina to, ka eh, ir lielāka uzticamība no investoru puses, lai viņi tiešām iesaistītos šajos projektos. Tāpat arī vairākās dalību valstīs ir nepieciešams stiprināt iepirkuma iestāžu uzticību šiem obligācijām, un jo īpaši ir nepieciešams paplašināt projektu obligāciju aptvēru ne tikai uz tā augstāk novērtētām valstīm un vieglajiem sektoriem, ir nepieciešams veikt zināms eksperimentēšanu arī varbūt zemāk novērtētām valstīm. Iespējams, tas ir tā ir lieta, uz ko mums vajadzētu koncentrēties. Un tad īsi par CEF, Connecting Europe Facility, ir uh, noslēgts eksanta izvērtējums. Uh, tad uh, runājam arī par citām schēmām, kas palīdz garantijām. Uh, un pat tiek iesaistīti, iesaistīts ar elektrības uzņēmumu un citi. Tad tas ir tiek darīts, lai mums būtu pilnīgs instrumentu klāsts, kas varētu palīdzēt Eiropas projektiem CEF ietvaros, lai tie varētu attīstīties noteiktā ātrumā. Šeit es nerunāju par tehnisko palīdzību, bet uh, šis ir tāds galvenais aspekts CEF uh, instrumentu klāstā. Un tagad vēl ātri. Mēs runājām par budžeta piešķīrumiem. Tagad es domāju, ka es došu vārdu Nikam Džanetam, kurš varēs pastāstīt cīkāk par projektiem. Šāģē, liels paldies, labdien, dāmas un kungi! Paldies par šo aicinājumu sniegt jums informāciju par projektu obligāciju institīvu. Es saprotu, ka daudziem no jums varbūt šī būs pirmā informācija par projektu obligāciju iniciatīvu. Tad pavisam īsi. Mēs dzirdējām par šo kopīgo ES un EIB programmu, un saskaņā ar šo programmu Eiropas Investīcija banka EIB uh, eh, sniedz pakārtotu finansējumu projektiem ar mērķi, lai uzlabotu uh, tātad šo uh, uzņēmumu izsniegto obligāciju kredītreitingu tirgū. Uh, tiek piesaistīts finansējums no apdrošināšanas kompānijām, no pensiju fondiem un tam līdzīgi, jo īpaši, lai tātad stiprinātu projektus transporta, e, e, enerģijas un telekomunikāciju jomā. Pirms sešiem mēnešiem es varēju norādīt, ka mēs jau bijām ļoti tuvu, lai parakstītos zem otrā projekta. Tas bija projekts par A11 autostrādu Beļģijā. Man ir liels prieks, ka es varu tagad atgriezties pie jums pēc sešiem mēnešiem, un mums ir vēl papildu darījumu. Vēl viens uh, projekts uh, transporta jomā un otrs platjoslas, uh, platjoslas jomā. Un tad es sīkāk pastāstīšu vēl vēlāk par mūsu panākto progresu sešu mēnešu laikam. Ja kādi no jums ir ieinteresēti vairāk tīri tehniskajās, mehāniskajās detaļās, es būšu priecīgs par to pastāstīt. Mums arī ir sagatavots īsts pārskats, kas konkrēti paskaidro uh, tehniskās detaļas un visu projekta mehānismu. Un runājot par projektiem, kas iekļauj šajā kopīgajā portfolijā starp ES un EIB, tad uh, pirmais bija šis tā saucamais OFTO Greater Gabbard projekts. Un tas iesaistīja tātad šo. Just, uh krasta zonas vēja enerģijas eh, ieguvas vietu, un tātad šis bija pirmais projekts. Tikta izmanto 45 miljoni šī uh, pakārtotā finansējuma no EIB. Projektam varēja piešķirt A- reitingu, un tas bija būtisks uzlabojums, jo īpaši, ja domājam par to, uh, kādu reitingu šis projekts būtu saņēmis bez šī atbalsta. Un obligācijas tika pie to vērtību tika noteikta par ļoti pievilcīgu cenu. Tātad šis bija ļoti spēcīgs un veiksmīgs darījums. Otrs darījums, kas bija vēl tikai, kas vēl nebija pārakstīts, kad runājām iepriekš, tad A 11 ātrā autostrāda, tas pirmais šis TNT projekts, tas tika parakstīts šī gada martā, un šajā gadījumā mēs runājam par 115 miljoniem atbalsta, un tad kopumā summa sasniedz 580 procentu, eh, miljonus beigās, un tātad šī ietekme bija ļoti laba. Un eh, te ir jānorāda, ka eh, kapitāla investoru piesaista notiek. Tas prasa, protams, zināmu laiku, un šī projekta gadījumā varējām vērot ļoti pozitīvu notikumu attīstību. Ša, šī gada vasarā esam parakstījuši pirmo no projektiem plātjoslas jomā. Tas ir Aksione infrastruktūras projekts Francijā. Un šī darījuma parakstīšana ir novadusi tā, ka tiks pilnībā izmantot 20 miljoni Eiropas Savienības eh, finansējumu kas paredzēts telekomunikācijām. Pirmo reizi tiek izmantots šis kapitāla tirgus finansējums platjos telekomunikācijām. Un šis pakārtotais parāds 38 miljoni. Un tātad ir noteikti arī ārkārtīgi pievilcīgas cenas. Un jāsaka, šajā projektā privātais sektors uzņemas zināmus riskus, un cenu noteikšana šajā konkrētajā gadījumā bija daudz um, konkurētspējīga nekā tad, ja tas būtu noticis tikai ar gluži vienkāršu um, bankas darījumu palīdzību un viens no visnesenākajiem projektiem tas tika parakstīts augusta beigās A7 autostrada Vācijā. Ļoti līdzīga uh, situācija. Uh, pozit... Tātad šis atbalsts bija ļoti veiksmīgs. Projekts vērtība sasniegusi pārsniegus 400 miljonus. Un uh, Tātad eh, projekta obligācijas tika izvēlētas pēc citu instrumentu izvērtēšanas, un arī šajā gadījumā varam novērot ļoti pozitīvu notikumu attīstību. Mēs dzirdējām par vecmodīgām, vecmodīgu IT, šeit, ka te saskaramies līdzīgu problēmu. Ja domājam par, nākam, par nākotni, mēs sagaidām ka līdz 2014. gada beigām mēs parakstīsim vēl trīs projektus Itālijā, Īrijā, divas jaunas valstis mums nu iniciatīvai, un ceram, ka parakstīsim arī trešo projektu Francijā. Šis projekts ir transporta sektorā. Nu, šī pilota fāze, kā jau dzirdējāt, tad pilota fāze ilgs līdz 2016. gadam. Šajā fāzē tas nozīmē, ka EIB valdei ir um, jāapstiprina šie projekti līdz šī gada beigām, bet 16. gadā tiem jānoslēdz. Tagad mēs domājam, ka, ka mēs varētu runāt par 260 miljonu eiro atbalstu un ka Mēs prognozējam, ka tad eh, gala beigās tas varētu mm, rezultēties 1,3 miljardu izdotajās obligācijās. Un, nu, vismaz šādas ir mūsu prognozes pašlaik. Un tad nobeigumā es gribētu izstāstīt, kāda, kāda ir bijusi institīvas ietekme vismaz līdz šim. Ir ļoti liela tirgus interese projektu obligāciju uh, institīvā. Nav šaubu, ka institīvā ir tāds katalizatora efekts tiek piesaistīti jauni finansējuma avoti Eiropas infrastruktūrai. Mēs dodamies tālāk nekā tradicionālais banku tirgus, tiek iesaistīti arī papildu investātori, jo īpaši pensiju fondi un finansējums tiek novirzīts ļoti būtiskiem infrastruktūras projektiem. Atgriezniskā saite ir bijusi ļoti pozitīva ne tikai par pašiem projektiem, bet arī par to, ka EIB ir piesaistīta kā ilgtermiņa partneris šajā institīvā. Un nobeigumā. Var teikt, ka ir ļoti spēcīga tirgus interese šajā institīvā, kā jau teicāt. Mūsu mērķis ir panākt 5 līdz 7 projekts pilotu fāzē, lai tie būtu reģionāli un sektorāli eh, daudzveidīgi projekti Kā jau teicu, tad atgrieztā saite no mūsu partneriem ir ļoti laba. Es domāju, ka mēs vēl varētu aktīvāk iesaistīt sabiedrisko sektoru. Un dažkārt sabiedriskajam sektoram vajadzētu būt elastīgākam savā attieksmē pret projektiem, lai padarītu to draudzīgāku obligācijām. Bet mēs pašlaik esam piesardzīgi apmierināti par līdz šim panākto progresu, un mēs būsim priecīgi pēc sešiem mēnešiem pastāstīt jums par panākto tad. Paldies! Merci, messieurs, pour... Paldies par šo ļoti skaidro prezentāciju, kura ļoti skaidri parādīja, kāds šiem projektu obligācijām ir svīras efekts. Un uh, gribētos uh, saprast arī, kā tas atspoguļosies uh, budžetā, jo tiek sniegtas garantijas no Eiropas budžeta, protams, ka pašlaik ir tikai pirmie gadi, bet ja izrādīsies, ka parādnieks nav spējīgs atmaksāt pilotu projektu obligācijas, kādas būs sakas Eiropas Savienības budžetam? Uh, Ja drīkst atbildēt uz šo jautājumu, es izdarīšu to tieši. Eiropas, no Eiropas Savienības budžeta pilotu projektu fāzē tiek izmantot 230 miljoni eiro. Tas ir kapitāls, kas tiek ņemts no Eiropas Savienības un Eiropas uh, investīcija bankas budžeta, kas uh, garantē pirmos iespējamos zaudējumus visiem šiem pilota uh, projektiem. Pirmie zaudējumi ļauj mm, sēkt šos eh, zaudējumus no Eiropas Savienības budžeta, un būtībā tas ir eh, subordinātais eh, parāds projektiem. Bet, un, ja tiek izsludināts konkurss par šo subordinēto parādu, tad tas tiek darīts garantiju vai daļai garantiju veidā, izlaižot obligācijas. Bet, ja tiek aicināts nodrošināt garantijas, tad šo konkursu izsludina Eiropas Investīcija banka un arī sēdz Eiropas Investīcija banka no saviem resursiem. Tomēr viņi to var darīt, izmantojot apjomu ietaupījumus, jo raugoties uz visu kopējo projektu portfeli, tad ir kādi, proje, tad ir kādi zaudējumi, ko rādījuši šo, šie projekti. Maksimāli 230 miljonu apmērā tiek sakmē Eiropas saimnības budžeta. Kopumā tātad tie ir 230 uh, miljoni, tas ir iespējamais maksimālais zaudējums, un uh, tur tiek ņemti vērā arī kāda Eiropas investīcija bankas zaudējuma, un tā kā šis ir tirgus instruments, garantijai ir sava cena, uh, un Eiropas Savienības eh, budžets eh, gūst arī ieņēmums no uh, savā budžetā no riska, ko tas uzņemās uh, šajos projektos. Nu, visticamāk, nekas no šiem 230 miljoniem netiks izmantots, uh, es budžets gūs ieņēmums, sliktākajā gadījumā uh, tiks izlietot 230 miljoni parādu nomaksai, bet uh, ne vairāk. Es domāju, ka tas bija diezgan skaidri paskaidrots, kā tas darbojās, un šajā dokumentā, kur jūs redzat, tas ir paskaidrots detalizēti. Labi, mums vēl ir dažas minūtes, lai mm, deputāti varētu uzdot jautājumus, bet mums ir obligāti jābeidz darbs 12.40. Vai kāds vēlas izteikties? Personne. Et... Neviens Ļoti labi. Tādā gadījumā mēs varam slēgt eh, sanāksmi. Saprotu, ka visiem ir eh, pilnībā viss bijis skaidrs. Mēs eh, labi saprotam, kāds potenciāls ir šiem projektiem un kā, kāds tam varētu būt sviras efekts. Un tas varētu veids, būt veids, kā piesaistīt eh, finansējumu 300 miljārdu eiro apmērā, ko pieminēja kāds no iepriekšējiem runātājiem savā prezentācijā. Mums, eh, protams, eh, būs iespēja vēlreiz runāt par šiem jautājumiem, un tas notiks tad, kad mēs vērtēsim šī projekta ietekmi uz Eiropas Savienības budžetu. Uh, Mm, tad, ja tas radīs uh, jaunas ieņēmumus, tas būs tiešām brīnums, bet uh, div, mēs pulksten trijos atsāksim darbu, lai runātu par 2014. gada budžetu. Uh, bet man ir viens jautājums priekšsādātāji. Es gribēju atgādināt, ka es diezgan precīzi atceros, ka jau pastāstīju uh, par budžeta grozījumiem numur 2, numur 3 un numur 4 mūsu iepriekšējā sanāksmē jūlijā notikušajā budžeta komitejas sanāksmē. Es domāju, ka tur viss bija pietiekami skaidrs. Es pastāstīju, par ko iet runa. Un es arī skaidrāju, ka tā ir strateģiskā politika, par kuru mēs esam vienojušies. Bet, protams, es būšu uh, komitejas rīcībā. Tas ir pašsaprotami, bet eh, gribēju teikt, ka pašlaik nekādu jaunumu nav, un es nedomāju, ka man vajadzētu ļoti izsmeļoši skaidrot vēlreiz to, ko es jau stāstīju iepriekšējā sanāksmē. Un, eh, um, tā kā mums ir palikušas vairs tikai pāris minūtes, eh, lai parunātu par šo jautājumu, tad varbūt tad, ja diskusijā parādījušās kaut kādas grūtības, uh, Dažas eh, iestādes uzskata, ka mm, pārsniegums 2013. Eh, gadā ir jāsaup valstīm, bet tomēr šis pārsniegums ir pilnībā fiktīvs, jo 2013. gadā komisija ļoti efektīvi atguva nesamaksātos līdzekļus, varbūt tas eh, nemaz nav nejauši, varbūt tas nav pārsniegums. Komisija ir ļoti rūpīgi strādājusi, lai atgūtu šīs uh, summas. Un, eh, priekšsādātāji, es pilnībā piekrītu jums, bet juridiskie teksti komisijai eh, liek katru gadu sagatavot konkrētu dokumentu par iepriekšējā gada rezultātiem. Nē, nē, es vienkārši gribēju pārliecināt, ka uh, dalībvalstis neaizbildinās ar šiem tekstiem saistībā ar 2013. gada atlikumu. Nē, nē, es vienkārši gribēju paskaidrot, ko mēs darīsim. Mēs esam apstiprinājuši kopējo stratēģiju un vēlamies runāt par globāliem budžeta grozījumiem grozījumu projektu 234 vispārējā veidā. Fernandes kungs, lūdzu. Manuprāt, tā ir ļoti saprātīga doma. Atlikumam būtu jātiek pārceltam uz nākamo gadu un nevis vienkārši jāsadala pa dalību valstīm Mans jautājums ir sekojošs, vai šī ideja pašlaik nav iekļauta daudzgadu finanšu plānu sistēmā, lai nodrošinātu uh, pārcelšanu no gada uz gadu, līdz šī nauda tiek uh, izmantota. Citiem vārdiem runājot, vai mēs esam vienojušies, ka atlikums tiek izmantots kā ieņēmumi nākamajam gadam, tiek pārcelt uz nākamo gadu? Runātājs runā bez mikrofona. Es teicu, ka 12.40 mums ir obligāti jābeidz sanāksme, un pēc uh, atbildes savu jautājumu jūs saņemsiet uh, vēlāk, bet es domāju, ka tā būs jautība. Tad mēs atsākam darbu pulksten 15. no Linole. Bon. Bon.